Ismaili. Panie i panowie, przystępujemy do kolejnego naszego punktu. Dāmas un kungi, sāksim uh, balsojumu skaidrojums, kas ir nākamais darbu kārtības punkts. Iesākumā būs balsojuma skaidrojumi Prēdas kunga ziņojumam vārds Makovejs kundzei. Paldies! Eiropas Savie.